annunciato all'inizio del dibattito. Kā jau tika paziņots arī diskusijas sākumā, tad diskusija, ko nu pat noslēdzām. Diemžēl mūsu kolēģis Jens Nilsens ir devies mūžībā. Viņš nomira šorīt no rīta Zviedrijā pēc īsas slimības. Nelsena kungs tika ievēlēts parlamentā 11. gadā un pēc tam vēlreiz pārvēlēts 2014. gadā. Viņš pārstāvēja Zviedrijas sociāldemokrātisko partiju. Viņš bija arī Eiropas parlaments sociāldemokrātu grupas loceklis, strādāja transporta komitejā un arī piedalījās delegācijā attiecībām ar Baltkrieviju. Viņš veica savu politisko darbību ar patiesu entuziasmu. Viņš bija ļoti strādīgs cilvēks. Viņš iestājās par sociālo ekonomiku, kurai viņš ļoti ticēja. Tas arī bija uh, viss viņa mūža darbs. Un mūsu visu vārdā es gribēju izteikt līdzjūtību viņa ģimenei, sievai, meitai, izpaust līdzjūtību viņa draugiem, kolēģiem, sociāldemokrātu grupai un visiem, kuri pazina mūsu kolēģi. Gribētu aicināt visus ievērot klusuma brīdi Janam Nilsenam. Prego, onorevole Rodriguez. Rodriguez, skundze. Thank you very much. Uh... Paldies. Prieksēdētāja kungs, es izsekoju sociāldemokrātu grupas vārdā. Uh, Jens Nilsens bija mūsu grupas loceklis. Uh, īsi vēlējos pateikties visiem parlamentā uh, deputātiem par goda izrādīšanu ar klusuma brīdi, un mēs, sociāldemokrātu grupa, gribam atcerēties viņu kā ļoti dāsnu cilvēku, cilvēku, kurš bija ļoti aktīvi iesaistījies Eiropas projektā. Viņš bija cilvēks, kas bija ļoti uh, piezemēts un uh, saistīts ar cilvēkiem uz vietas. Viņš uh, ļoti iestājās par sociālu ekonomiku Eiropā. Tā mēs vienmēr atcerēsimies Jensu Nilsenu uh, draudzībā. Vēlreiz lās paldies! Honorable Fox, prego. Fox, kungs. Mr. President. Priekšsēdētāji. Pagājušajā nedēļā Salzbrijā tas ir mans vēlēšana apgabals, vīrieti un viņa meitu saindēja ar militāras pakāpes nervu aģentu un arī policists saindējās. Vakar Lielbritānijas ministrs paziņoja, ka ir ļoti iespējams, ka Krievija ir atbildīga par šo nodarījumu. Uh, Vai nu tas bija tieši valsts atbalstīts slepkavības mēģinājums, vai arī tādēļ, ka Krievija ir ļāvusi šīs navējušās vielas nonākšanu uh, svešās rokās. Šodien mēs gaidām paskaidrojums no Maskavas. Šis ir bijis modinātājs zvans mums visiem. Mēs rietumos tiekam pārbaudīti. Krimas aneksija, kiberuzbrukumi Igaunijā un ķīmisko ieroču izmantošana Salzbrijā iezīmējas uztraucoša tendence. Mums ir jābūt vienotiem un jācīnas pret to. Paldies! L'applauso della plenaria non ha bisogno di ulteriori. Applausi. Plenāra sēde nozīmē, ka tālāk komentāri nav nepieciešami. Vulfa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju runāt par šī deputātu, šo, šīs parlamenta deputāta izturēšanos vienam pret otru. Šodien mēs runājām par attiecību nākotni starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Alans Smits no Skotijas uh, izmantoja izmantoja iespēju, lai kritizētu Brexit atbalstītājus kā mani, kas ir atļaujams, bet viņš izmantoja arī tādu vārdu, ko jūs kā parlamenta priekšsēdētājs noteikti uh, raksturotu kā ļoti aizvainojošu un aizliegtu izmantošanu. Un viņš izmantoja vārdu šaister. Tas ir atvasināts no vācu vārda, tāda, kas ir ļoti saistīts ar, kas tieši saistīts ar defekāciju. Uh, tam ir saistība arī ar uh, cilvēkiem, kuriem ir uh, ebreju izcelsme, piemēram, arī mani. Uh, Tātad šis tik vārds izmantots, lai norādītu, ka ebreji ir neusticami cilvēki. Es uh, nezinu, vai es, uh, Mita kungs bija tiešām plānojis izmantot šo vārdu, bet es gribētu, lai viņš man atvainojas. Paldies! Nākamais mīts ir paprašanas. Honorevole Smith, volējā dire qualcosa? Smita kungs, vai gribat ko teikt? I certainly would, President, and I... Pilnīgi noteikti. Atgādināšu cilvēkiem, kas varbūt nepārzina angļu valodu, šaister vārdu definīcija Kolins vārnīcā. Šaister vai tad daudzskaitlī šaisters. Ja apzīmēt kādu, jo īpaši uh, juristu apzīmēt ar šo vārdu nozīmē, ka viņi ir negodīgi. Uh, īpaši atzīmojot, apzīmējot uh, juristu vai politiķi, tas norāda, ka viņi rīkojas neētiski. Tam nav nekāda sakara ar ebrejiem, es ar to, to noteikti nebiju domājis, un šādi apvainojumi ir smieklīgi. Es aicinātu mūs netērēt lieka laiku šādām muļķībām. No, disonesto immorale non si può dire a nessuno per se negodīgs un nemorāls, nu jā, ar šādiem vārdiem lieki namētājās. Bet, ja jums nebija nekādu nolūku, vismaz ne tādu nolūku, kā norādīja Volfa kungs, Jā, es domāju, šādu jūsu paskaidrojumu pietiek, bet jā, negodīgs un neētisks, vai kam trūkst morāles, es nedomāju, ka šie ir vārdi, ar kuriem vajadzētu apzīmēt kolēģis Dārtmut kungs. Honorēvi Dārtmut. Uh, thank you, Mr. President. Paldies, uh, priekšsēdāja kungs. Es runāju par 11. noteikumu, trešo iedaļu. Tad es izmantoju 11. noteikumu, trešo iedaļu, un te es gribētu citēt reglamentu deputātu rīcībā pamatā ir jābūt savstarpējai cieņai. Un par spīti Smita neadekvātajiem komentāriem tagad ir pilnīgi skaidrs, ka viņš pārkāpa Eiropas parlamenta vērtības un principus. Un to mēs, tas lielisku piemēru mums sniedza Foksa kungs ar savu komentāru iepriekš. Es gribētu, lai priekšsādātājs eh, izteiktu pilnu nosodījumu Smita kungam. Honorevole Boilan. Boilans kundze. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos vērst parlamenta uzmanību uz Ibrahīmu Halāvu, kas tagad ir skatītāja rindās. 2015. gada decembrī parlaments nobalsoja par rezolūciju, kas aicināja viņu nekavējoties atbrīvot, un lieliski, ka viņš mums šodien ir pievienojies. Viņš ir brīvs cilvēks, viņš pavadīja ilgu laiku ieslodzījumā. Thank you very much, Mrs. Boylan. Paldies, Boilens kundze. Role Coburn, poi passiamo ai voti. Korbena kungs, un pēc tam balsosim. Korbena kungs, vārds jums. Very briefly, Mr. Pavisam īsi, priekšsēdētāji. Mani ļoti maz kas var sadusmot. Uh, Mr. Mr. Smith. Bet uh, Smita kungs ir Uh, politkorektuma meistars. Es domāju, ka viņš izietu cauri visiem ēles lokiem, ja viņš pateiktu kaut ko politi nekorektu, bet, manuprāt, šajā gadījumā gan viņš pāršāva pār strīpu un viņam vajadzētu atvainoties. Viņš neizdara pakāpojums ne sev, ne savai politiskajai grupai. Credo. Labi. Kārbien kungs, mēs jau zinām, ka jūs esat. Uh, visnotaļ dinamiska persona. Esam to redzējuši un piedzīvojuši, bet gala beigās šī vārda izmantošanas mērķis bija kritizēt, bija politiskā kritika, mē, tā mērķis nebija aizvainot kolēģi. Mēs dzirdējām vārdu definīciju, tā bija politiska kritika. Es nedomāju, ka tika, mērķis bija aizvainot kādu izcelsmes dēļ. Es domāju, ka šo vārdu vajadzētu interpretēt kā politisku kritiku. Ja citas būtu bijis citādāk, tad mēs noteikti rīkotos. Bet es uzskatu, ka tā bija tikai politiska kritika. Bene. Un tagad pievērsīsimies balsojumam.